Dear colleagues, good morning. Godāmie kolēģi, labrīt. Kā jūs zinat, mums šodienas darba kārtībā ir tikai viens punkts. Es vēlētos sveikt mūsu vidū vicepriekšādātāju Dombrovski. Mums šodien ir paredzēta publiskā uzklausīšana, kas notiek ļoti īpašos apstākļos. pēc Lielbritānijas referenduma. Mums būs iespēja tikties un arī pateikties Jonatanam Hilam. Es patiešām ļoti augstu novērtēju viņa delikāto rīcību, nolemjot atkāpties no amata pēc referenduma. Visi koordinatori vienprātīgi pauda tieši tādas pašas domas. Mēs uzskatām, ka sadarbība ar viņu šo divu gadu gaitā ir bijusi izcila. Viņš bija komisārs, kas bija atbildīgs par finanšu stabilitāti un kapitāla tirku savienību. Tas nozīmē, ka mums būs iespēja viņam vēl pateikties, un šī iespēja mums būs nākamnedēļ. Šodien, kā jūs zināt, esam sanākuši kopā, tāpēc, ka priekšādātājs Junkers nolēma nodot vicepriekšādātājiem Dombrovskim finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības portfeli. Īsi pēc šī lēmuma pieņemšanas vicepriekšādātājs Dombrovskis pauda savu gatavību tikties ar ekonomisko lietu komiteju, un ekonomiskās komitejas koordinātori un es ar uh, lielu prieku um, uzaicinājām jūs uz šo ārkārtas sanāksmi. Portfelis, kas jums tiek nodots, ir ļoti nozīmīgs, jo tas aptver banku savienību, kapitālu tirku savienību, finanšu pakalpojumu noregulējumu un uh, vispārīgāk arī finanšu stabilitātes jautājumus. Tas notiek laikā, kad mēs vēl ar vien mēģinam atrisināt problēmas un stiprināt šo sektoru, kas ir nozīmīgs izaugsmēji, darba vietām un stabilitātei. Eiropas Savienībā un jo īpaši Eirozonā. Um, Sagatavošanās laikā vidas priekšādātājiem tika nosūtīti ekon koordinātoru rakstiskie jautājumi. Uh, Jautājumi un atbildes ir nodoti sekretariātam, kā arī ir eh, sagatavotas, eh, eh, sagatavoti papīra eksemplāri. Pašlaik šie materiāli ir pieejami tikai angļu valodā, tāpēc, ka laika bija ļoti maz. Es patiešām ļoti augstu novērtēju to, ka jūs varējāt sagatavot atbildes uz šiem jautājumiem. Tagad turpināsim uzklausīšanu. Saskaņā ar mūsu parastajiem noteikumiem tātad vispirms došu jums vārdu ievadam, apmēram 10-15 minūtes jums ir atvēlētas. Un pēc tam mēs izmantosim 5 minūšu uh, procedūru, 2 mm, minūtes jautājumam un 3 minūtes atbildēji. Lūdzu, vicepriekšādātāja Dombrovski, vārds jums. Paldies, priekšādātāja kungs, gudāmie deputāti. Vispirms, liels paldies par iespēju um, ar jums šodien tikties. Mēs uh, nožēlojam um, Britu vēlētāju pieņemto lēmumu 23. jūnijā. Tomēr šis lēmums mums ir jārespektē. Komisārs Hils nolēma atkāpties. Es respektēju viņa lēmumu, bet man ir žēl, ka tik uzticams kolēģis vairs nav mūsu vidū. Es uh, gribētu paust uh, atzinīgus vārdus par uh, Lorda Hīlā profesionālismu un pateikties viņam par labo sadarbību. Vēlu viņam veiksmi nākotnē. Godāmie kolēģi, pašlaik atrodamies izaicinājuma pilnā laikā. Pēc referenduma process uh, no mums prasīs ļoti svarīgus politiskus un ekonomiskus lēmumus, un tas notiek laikā, kad Eiropa saskaras ar citiem izaicinājumiem, proti migrācija un drošība. Finanšu pakāpojumu sektors Um, būs viens no sektoriem, kuru visvairāk ietekmēs um, Eiropas Savienības attiecības ar Lielbritāniju. Mēs vēl īsti nezinām, kādas um, būs šīs attiecības. Mēs cerām, ka Lielbritānija turpinās būt mums ļoti nozīmīga partnere. Un saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem Lielbritānija vēl ar vienu ir Eiropas Savienības dalībvalsts, ar visiem no tiem izrietošajiem pienākumiem un tiesībām. Vienlaicīgi visas valstis ir norādījušas, ka eh, mūsu um, attiecībām ar eh, Lielbritāniju nākotnē vajadzētu nodrošināt līdzsvaru starp pienākumiem un tiesībām. Lai piekļūtu vienotajam tirgum, Lielbritānijai būs jāakceptē visas četras eh, pārvietošanās brīvības. Un šeit nebūs nekādas izvēles. Šādā situācijā eh, priekšādātājs Junkers man ir lūdzis eh, uzņemties atbildību par finanšu, finanšu stabilitātes, finanšu pakāpojumu un kapitāla tirgus savienības portfeli, sākot no 16. jūlija. Es, protams, būtu cerējis uz labākiem apstākļiem, bet eh, esmu gatavs uzņemties šo izaicinājumu. Kā komisijas vicepriekšādātājs esmu jau atbildīgs par uh, daļu no šī portfeļa, tā skaitā par Banku Savienību, politiku, kas ir saistīta ar uh, SVF koordināšanu un uh, terorismu apkarošanu. Tāpat esmu iepriekš darbojies Eiropas parlamentā, tāpēc man ir um, zināma pieredze pirms es kļuvu par komisijas vicepriekšādātāju. Tagad uh, mazliet detalizētāk. Es gribētu paust savu pieeju finanšu sektoram Eiropas Savienībā. Uh, Finanšu sektora galvenā loma ir finansēt reālu ekonomiku, atbalstīt investīcijas un uh, uzturēt Eiropas sociālā tirgus ekonomiku. Šādā veidā mēs varam finansēt jaunos uzņēmumus un MVU. Šādā veidā mēs varam palīdzēt uh, cilvēkiem labi pārvaldīt savas finanses, nodrošināt uh, izglītību, pensionēšanos un uh, veselības aprūpi. Pēc krīzes mēs eh, stiprinājām uh, finanšu sektora uh, noregulējumu struktūru. Pašlaik šis sektors atrodas uz daudz stabilākiem pamatiem nekā pirms krīzes. Arī kredīta ekonomika uzlabojas. Bankas ir daudz spēcīgākas un tām ir daudz labāks kapitāls. Tomēr Eiropas bankas apdrošināšanas un investīciju firmas saskaras ar jauniem izaicinājumiem. Nākotnē mums ir jānodrošina tāds regulējušais ietvers, kas nodrošinātu vajadzīgo līdzsvaru. Tam būs uh, vajadzīgs spēcīgs prudenciāls pamats, um, ņemot vērā šo sarežģīto laiku. Mums ir vajadzīgs tāds noregulējums, kas ļaut finansēt reālu ekonomiku un saglabātu uh, visus ķēdes posmus, kas ir vajadzīgi uh, labai ekonomikai. Mums ir vajadzīgs tāds ietvers, kas ļautu ņemt vērā uh, jauno tehnoloģisko un sabiedrības attīstību un kas ļautu arī pārstruktūrēt sektori, tas būtu vajadzīgs. Eiropas Savienība ir Uh, iekšējā tirgus savienība visām dalību valstīm, un uh, vienotā valūta arī uh, darbojas daudzās dalību valstīs. Tas parādās arī manā pašreizējā portfelī. Esmu Eirovica priekšādātājs un tāpēc koordinēju Eiropas pusgadu, kas aptver visas dalību valstis. Tāpēc ir ļoti svarīgi pabeigt ekonomisko un monetāro savienību un nodrošināt, lai tā kļūtu vēl elastīgāka. Tāpat arī ir skaidrs, ka finanšu pakalpojumu vienotajam tirgum ir jābalstās uz visām dalību valstīm un ir jāņem vērā arī vienotā noteikumu grāmata Single Rule Book. Nesenie notikumi uh, šokēja visu pasaules finanšu sistēmu. Tas mums atgādina, cik ļoti būtiski uh, ir īstenot um, un piemērot Eiropas Savienības regulējošo ietvaru, lai radītu elastīgāku banku nozari un lai aizsargātu noguldītājus. Attiecībā uz banku noregulējumu direktīvu un depozītu um, noguldījumu apdrošināšanas schēmu esam gandrīz sasnieguši savus mērķus. Mēs turpināsim izdarīt šo spiedienu, kamēr visas dalībvalstis būs tam gatavas. Tāpat arī mums ir jānodrošina jaunu tiesību aktu pieņemšanu, lai uh, uh, tiktu īstenoti visi noteikumi un lai tuvākajos uh, mēnešos mūsu tlak un fit nosacījumi arī tiktu uh, pieņemti. Godāmie kolēģi! ir ļoti svarīgi turpināt pabeigt Banku Savienību. Es priecājos par to, ka ministri ir um, nolēmuši uh, realizēt backstop vienotā noregulējuma fondam. Uh, Darbs eh, sāksies pavisam drīz. Tāpat arī mūsu darbs pie noguldījuma apdrošināšanas eh, schēmas ir viens no eh, darbiem, kas vēl nav pabeigts Banku Savienībā. Tas ļautu mums padziļināt ekonomisko monetāro savienību. Darbs pie EDIS pašlaik jau ir kopa likumdevēju ziņā. Es gribētu to virzīt uz priekšu kopā ar jums tuvākajās nedēļās un mēnešos. Eiropas parlaments mums ir partneris, un mēs piekrītam, ka mums nav vajadzīga starpvaldību vienošanās, lai pabeigtu šo dokumentu. Edis ir jāveic paralēli kopā ar citiem pasākumiem, lai samazinātu risku banku nozarē. Mūsu priekšlikumi par TLAK un CRD tiks sagatavoti līdz gada beigām. Mēs nodrošināsim, lai bāzeles standarti tiek piemēroti Eiropai izdevīgā veidā. Mums ir jānodrošina, lai um, Eiropiešu uh, darbs Bāzelē un citos starptautiskos fórumos tiktu pilnībā koordinēts. Mēs arī uh, turpināsim uh, sekot līdzi aktivitātēm šādos starptautiskos fórumos par kapitāla tirgu savienību. Lai atbalstītu izaugsmi un investīcijas, esmu apņēmies turpināt Lorda Hīla darbu pie kapitāla tirgu savienības izveides. Es uh, sadarbošos ar Komisāru Katainēnu šajā jomā. Eiropas uh, Tā iespēja, ka Eiropas lielākais finanšu centrs varētu iziet no Eiropas, radīs uh, lielas problēmas, tieši tāpēc mūsu darbs ir īpaši steidzams. Kapitāla tirgu savienība ir ļoti būtisks projekts visām dalību valstīm. Tāpat arī uh, SVF kļūs daudz integrētāks, jo šādā veidā mēs varēsim labāko uztvert um, šokus. Tāpat mēs turpināsim darbu pie uh, kapitāla tirgus savienības nākamgad mēs skatīsimies, eh, kā varētu turpināt pašreizējos priekšlikumus un eh, ko citu vēl varētu iesākt. Bet eh, galvenais uzsvers ir uz to, lai mēs panāktu vienošanos par pašreizējiem priekšlikumiem. Ir jānodrošina tāds režīms, kas būtu daudz izdevīgāks un lētāks visiem uzņēmiem, kas mēģina iegūt finansējumu publiskos tirgos. Uh, Es tāpat arī gribētu kopā ar jums strādāt pie komisijas priekšlikuma pie uh, vienotas uh, un cauredzamas sekuritizācijas. Ņemot vērā to, ka mums ir vajadzīga daudz labāka izvēle, mm, mums ir jāturpina darba pie finanšu pakalpojumu jomas. Mēs vēlamies arī strādāt pie konsultācijām par zaļo grāmatu, un uh, mēs um, domājam, ka kopā ar komisiju to varētu izdarīt jau rudenī. Uh, Es eh, gribētu uh, sīkāk pieskarties šiem tematiem. Tāpat arī mēs gribam, mm, lai uh, investori ņemtu vērā drošības apsvērumus, uh, veidojot savu investīciju politiku. Mēs esam apņēmušies arī uh, balstīties uz pierādījumiem un faktiem politikas veidošanā, lai visi mūsu lēmumi atbalstītu izaugsmi. Mēs uh, arī mēģināsim aicināt uh, iesniegt vajadzīgos pierādījumus, lai nodrošinātu, ka uh, mūsu darbs dod rezultātus. Un tāpat arī mēģināsim pabeigt finanšu sektora reformas, lai uh, tiktu vaļā no esošajiem riskiem šajā sistēmā. Tāpat arī mēs esam panākuši, lai uh, derivāti tiktu vairāk skatīti centrā, pie centrālajiem darījuma partneriem un mēģināsim uh, uzlabot šo situāciju. Uzskatu, ka esmu tikai sniedzis īsu ieskatu šajā portfelī. Darba kārtība ir ļoti spraiga. Es labprāt sadarbošos ar jums un mēģināšu panākt, lai šī sadarbība būtu laba un lai mēs varētu virzīt uz priekšu šo darba kārtību. Paldies, vicepriekšādātāja kungs, par jūsu prezentāciju. Pirmais runātājs Burkhards Balts. Paldies, priekšādātāji. Labrīt. Vispirms es vēlētos um, pateikties vicepriekšādātājiem um, par um, viedokļu apmaiņu. Pēc Žana Kloda Junkera lēmuma par portfeļa nodošanu jums, uh, Dombrovs kungs nekavējoties kontaktējās ar Eiropas parlamentu un pauda savu gatavību uh, ierasties uz ekonomisko monetāro lietu komiteju, lai piedalītos šādā uzklausīšanā. Mēs redzam, ka viņš ļoti augstu vērtē e, Eiropas parlamentu, ko viņš ļoti labi pazīst, jo viņš ir e, šeit darbojies kā deputāts. Mēs, e, protams, paužām savu nožēlu par to, ka Lords Hills nevarēs turpināt darbu. Viņš priekšādātājs tikko paziņoja, ka mēs varēsim tikties ar Lordu Hillu nākamnedēļ un varēsim viņam personīgi paust savu pateicību par ieguldīto darbu. Kopā ar jums, mm, Dombrovska kungs, mēs esam ļoti labi sadarbojušies, jo bija, jūs bijāt vicepriekšādētājs, kas ir atbildīgs par eiro. Tagad Banku Savienība arī ir jūsu portfelī, un jūs darbojaties kā komisijas vicepriekšādātājs, līdz ar to esat um, labi pazīstams ar finanšu sektoru jautājumiem. Uh, Vicepriekšādātā kungs, finanšu tirgu tiesību akti pēdējo gadu laikā ir kļuvuši arvien detalizētāki un nozīmīgāki. Atbildība par noregulējumu arī ir uh, daudzkāršojusies. Ir uzraudzības iestāde, kuras uh, darbs ir jāpārbauda, tāpat arī ir jānodrošina, lai mazi un vidēji finanšu pakāpojumu sniedzēji tiktu uh, Eh, pārbaudīti. Tieši tāpēc es priecājos, ka jūs runājāt par eh, to, ka ir jāaicina nodrošināt pierādījumi un ir jāveic visi vajadzīgie pētījumi. Lūk, mans jautājums. Vai eh, mēs varam pieņemt, ka jūs veiksiet šo darbu pietiekami ātri un mēs pavisam drīz varēsim iegūt jaunus pierādījumus? Un kā jūs vēlēsieties stiprināt proporcionalitāti? Uh, Eh, kā tiks nodrošināta šāda regulāra eh, proporcionāla eh, pārbaužu nodrošināšana. Un tāpat, kā jūs nodrošināsiet, lai kopa likumdevēju grība tiktu respektēta? Paldies! So, um... Godātais Balca kungs, paldies par šo jautājumu par um, aicinājumu nodrošināt pierādījumus. Tas tieši ir uh, šī pasākuma mērķis izvērtēt mūsu uh, regulatīvās darba kārtības ietekmi. Un, manuprāt, labākais veids, kā virzīties uz priekšu, būtu nodrošināt uh, konkrētus uzlabojumus pēc iespējas ātrāk, fokusējot balstoties uz konkrētām prasībām un analizējot uh, tās uh, katru atsevišķi un izlēmjot par to, kas jādara. Šis um, aicinājums sniegt pierādījumus ir uh, svarīgs pasākums, lai izvērtētu mūsu regulatīvo darbību un uh, Es augstu vērtēju, ka um, dažādas ieinteresētās puses ir um, izrādījušās atsaucīgas, norādot uz nekonsekvenciju, uh, pārklāšanos, kas uh, pastāv starp dažādiem tiesību aktiem. Pozitīvais ir tas, ka neviens neapšauba reformu kopējo virzienu, uh, Tātad eh, eh, tas ir īstenots pēdējo gadu laikā un daudz ir pauduši atbalstu. Tagad mēs analizējam saņemtās atbildes un ir trīs galvenās tēmas, kas iezīmējas pirmkārt vietām mūsu uh, tiesību akti nav um, samērīgi. Uh, varētu arī eh, tās negatīvi ietekmēt eh, finansējuma apjomu, kas pieejams reālai ekonomikai, un atsevišķos gadījumos izpildes eh, sloks ir pārāk liels, jo ir dažāda dublēšanās, nekonsekvence tiesību aktos un tuvāko nedēļu un mēnešu laikā esmu gatavs ar jums apspriesties, kāds ir labākais risinājums. Paldies, tagad vārds Pervanšai Bērese. Paldies, uh, priekšsēdētāji vietniekungs. Uh, e, es arī paužu nožēlu par to, ka komisārs Gil, uh, Kils ir atkāpies no amata un tagad tiek mainīta komisijas struktūra, kāda sākotnēji bija iecerēta gan no institucionālā, gan politiskā viedokļa bet eh, tā nav jūsu atbildība, un tas arī īsti neatiec uz šo uzklausīšanu. Es gribēju zināt, ko jūs domājat, cik nozīmīga ir eh, Vācijas eh, biržas un Londonas biržas saplūšana pēc Brexita. Un jautājums arī par tā saucamo pasi. Uh, Uh, uzņēmumi, kuri uh, uh, to saņem, var sniegt uz, ar zināmiem nosacījumiem pakalpojumus citās valstīs. Kā komisija nodrošinās, ka apvienotā karaliste pilda savas saistības attiecībā uz Eiropas tiesību aktiem? It īpaši tagad un tad, kad tiks uzsāktas sarunas un kad tās tiks pabeigts vai komisija kopā ar ESMA un nacionālām atbildīgām iestādēm ir uh, paredzējusi uzraudzīt to, lai netiek ļaunprātīgi izmantot tirgus situācija saistībā ar Brexit kampaņas uh, darbiniekiem, kuri varēja ļaunprātīgi izmantot tirgus svārstības pirms referenduma un pēc referenduma. Okay. Mm, paldies uh, par uh, šiem jautājumiem. Jā, patiešām diezgan daudz šo jautājumu bija. Pirmkārt par uh, Britu referenduma ietekmi uz mūsu attiecībām ar apvienoto karalisti un potenciālo saist attīstību vai eh, ietekmi uz eh, finanšu sektoru. Protams, tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, kāds uh, attiec, kādu attiecību modeli apvienotā karalīste uh, izvēlēsies um, attiecībās ar Eiropas Savienību. Tā tad var būt tāds variants, ka apvienotā karaliste joprojām ir uh, Eiropas Savienības iekšējā tirgus daļa. Uh, Un mēs zinām, ka tas ir saistīts ar noteiktiem mm, noteikumiem, tātad šīs četras brīvības un e, ir jārespektē Eiropas Savienības e, tiesību akti. Šī pasu izdošanas e, procedūra ir saistīta ar to, ka valsts atrodas Eiropas Savienības iekšējā tirgu ja er, apvienotā karaliste paliks ietējā tirgu. Jautājums man ir jautājums, kas notiks pirms sarunu uzsākšanas. Un tā tad pirms e, tagad, pirms šīm sarunām tagad apvienotā karalīste joprojām ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalība valsts ar visām tiesībām un pienākumiem un tās tā būs, līdz tiks iedarbināts līguma 50. pāns un procedūra tiks pabeigta. Tātad vismaz divus gadus tas tā vēl būs. Apvienotā karalista būs pilntiesīga Eiropas Savienības dalība valsts. Runājot par Eiropas Savienības tiesību aktu ievērošanu, nu, tas ir jādara visām dalību valstīm, un šajā gadījumā arī uh, apvienotās karalistes prudenciālās um, uzraudzības iestāde ir norādījusi, ka ir jāievēro Eiropas Savienības uh, tiesību normas. Tik ilgi, kamēr apvienotā karaliste ir Eiropas Savienības dalība valsts, tā ir jāpilda visi noteikumi un uh, normas. Tālāk par uh, ļaunprātīgu tirgus situācijas izmantošanu. Mums ir uh, uh labi tiesību akti, tātad atbilstoši direktīva, regula. Un uh, tie ir uh, instrumenti regulātoru rokās, lai vērstos pret uh, ļaunprātībām un lai sauktu pie atbildības tādas personas, kas ir pārkāpušas noteikums. Un ko jūs domājat par Londonas biržu un Vācijas biržu? Atbild tik ilgi, kamēr apvienotā karaliste ir Eiropas Savienības dalība valsts. Tām nav tādu, vismaz no juridiskā viedokļa, tālējošu seku. Uh, Nu, pēc tam, kas notiks, tas būs atkarīgs no tā, vai apvienotā karaliste paliks Eiropas Savienības iekšējā tirgus daļa vai nē. Keis Vinberna. Paldies, vicepriekšsēdētāja kungs. Sveicu jūs šeit. Man ir skumji, ka man, mums jūs šeit ir jāuzklaus tādēļ, ka Lords Hills ir atkāpies no amatais. Es katrā ziņā nebūtu vēlēsies, lai um, um šāda situācija izveidojas. Bet es arī augstu vērtēju jūs teikto, ka apvienotā karaliste paliek pilntiesīga dalība valsts uh, uh līdz uh, brīdim, kad um, uh, notiek izstāšanās. Tātad uh, jūs runājāt par Eh, to, ka tiek izvērtēti pašreizējie ja tiesību akti, lai noteikti, kas būtu jāgroz, kas būtu vēl eh, jāpieņem. Es eh, gribētu izprast šo uz pierādījumiem balstīto pieju, izvēlē, izvērtējot standārtus otrās pakāpes pasākumus, MIFID ietvaros un būtu uh, labi, ja jūs varētu nedaudz sīkāk pastāstīt, kādu līdzsvaru jūs saskatāt starp uh, pašreizējo likumdošanu un tās pilnveidošanu. Tālāk par uh, finanšu stabilitātes un finanšu pakalpojumu uh, pasākumiem un kādu metodiku jūs izmantosiet, lai um, veiktu šo analīzi. Paldies! Paldies par šo jautājumu. Kā jūs zināt, Eiropas komisija ir sev izvirzījusi skaidru prioritāti atbalstīt ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu, un stabilā, veselīga finanšu sistēma ir izaugsmas priekšnoteikums. Kā jūs zināt, regulatīvās sistēmas pārskatīšana bija nepieciešama, reaģējot uz krīzi, lai uh, tiktu galā ar daudzajām problēmām, kas pastāvēja finanšu sektorā. Nesenie satricinājumi tirgū saistībā ar Britu referenduma rezultātu vēlreiz norādījusi to, ka ir nepieciešams uh, stabils uh, Uh, finanšu uh, sektors un uh, atbilstošs regulējums. Tātad šeit būtībā nav pretrunas, jo vesels un, vesela un stabila finanšu sistēma ir priekšnoteikums arī uh, tam, lai uh, šīs sektors varētu sniegt atbalstu ekonomikai. Tālāk uh, līdzsvars starp skatīšanos nākotnē un uh, paveiktā izvērtējums. Jā, mums tiešām ir diezgan eh, piesātināta likumdošanas darba kārtība. Mēs apspriežam ar šo komiteju jau virkni priekšlikumu, un mēs iesniegsim vēl citus tiesību aktu priekšlikumus, piemēram, kapitālu prasību direktīvas un regulas pārskatīšana, nacionālās prasības tilak un eh, mūsu uh, MREL m, mm, prasību saskaņošana un citi dosjē. Tāpat laikā mēs zinām, ka šis regulatīvais ietvars ir uh, veidots uh, tā, uh, reaģējot uz krīzes situāciju. Tagad mēs uh, analizējam šos tiesību aktus, lai mums būtu tāds kopīgs pārskats uz pastāvējošo ietvaru, lai konstatētu, vai nav dublēšanās, kādas nes nesaskaņotības, nekonsekvences. Un, kā jau es teicu, lai es saņemtu sasniegtos pašus regulatīvos prudenciālos rezultātus izaugsmē draudzīgākā veidā runājot par uz pierādījumiem balstītu uh, tiesību aktu izstrādi, kā es to norādīju ievadrunā, uh, pieņemot lēmumus par svarīgiem jautājumiem, kas Uh, ietekmētu arī uh, ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu, mums lēmumi ir jāpieņem balstoties uz faktiem pierādījumiem. Un šādu um, pieju mēs uh, turpināsim īstenot tādu, līdz šim ir īstenojis Lords Hills. Paldies! Silvija Gulāra. Priekšsēdētāja kungs, paldies, kā esat Uh, atnācis pie mums šodien. Es arī Alde grupas vārdā gribētu uzteikt, uh, ka mēs augstu vērtējam sadarbību ar Lordu Hīlu. Uh, šobrīd mums ir iespēja tā, gūt tādu, gūt tādu kopskatu par jautājumiem, ko mēs bieži vien skatām um, izolēti. Uh Es nezinu, komisāra kungs, kur jūs pavadāt brīvdienas, bet nu, būtu labi, ja jūs atbrauktu uz Provansu un uh, iepazītos ar to, kāda tur ir situācija. Protams, juridiski jums ir taisnība. Pie mums, manā uh, rajonā, nav nekādas naidīgas attieksmes pret Britiem. Un kā jūs varētu vienkāršām cilvēkam paskaidrot, ka tagad uz nenoteiktu laiku, jo šis 50. pāns vēl nav iedarbināts, pārējais periods vēl nav sācies, tātad mums uh, būs tag, joprojām Britu deputāti, kuri balsos par uh, tiesību aktiem, kas uz viņiem vairs neattieksies. Mums būs uh, Britu komisārs. Nu, es. Uh, Es pat sāku tādu uh, kampaņu, ka mm, būtu jāuzdāvina krāsainie zīmuļi šim komisāram, lai viņam būtu ko darīt, jo šī situācija tagad ir dīvaina. Un šī situācija ir sarežģīta un es gribu vienkārši paust vienkāršo cilvēku viedokli, kuriem varbūt nav saprotam šīs juridiskās nianses. Kā mēs varam rast uh, risinājumu, kas ir juridiski korekti attiecībā pret Britiem, bet tāpat laikā palīdzētu mums aizstāvēt Eiropas Savienību uh, pret populistu uzbrukumiem. Jo uh, Viņi mums pārmet, ka mēs esam atrauti no reālās dzīves. Jo var būt tā, ka mēs vēl papildus zaudējam vēlētāju uzticību, ja mēs šo jautājumu nerisinām pareizā veidā. Nevar būt tikai tāda dogmātiska juridiska pieeja. Komisija, eh, komisija mums arī ir jau eh, stāstījusi to, ka nevar visu balstīt tikai uz juridiskiem argumentiem politikām. Mm. Eh, mēs ar eh, Delvo un citiem kolēģiem esam eh, sagatavojuši ziņojumu par globālo standārtu noteikšanu. Mēs esam par šo jautājumu arī diskutējuši ar jums. Es ceru, ka balstoties uz šo iniciatīvas ziņojumu, komisija skaidrāk definēs attiecības, tā skaitā ar Bāzeles komiteju ko esat paredzējis darīt, ja e, šie globālie pasākumi, kas ir izstrādāti, neatbalsta, neatbilst Eiropas Savienības interesēm e, izaugsmas un nodarbinātības ziņā. Paldies. Uh, okay. uh, you, uh, those... Paldies par šiem jautājumiem. Pirmkārt par uh, situāciju pēc apvienotās karalistas referenduma. Protams, Eiropas komisija un visas Eiropas Savienības institūcijas un dalību valstis. Mm, to pienākums ir respektēt līguma normas. Un mēs esam bezprecedenta situācijā. Būtiski tā ir pirmā reize, kad saskaramies ar situāciju, kad dalība, kad dalība valsts vēlas izstāties no Eiropas Savienības kā Eiropas institūcijai mums nav citas izvēles, mums ir jārespektē līguma normas. Un tur ir skaidri noteikts, ka dalību valstī vispirms ir jāiedarbina 50. pants. Bet šeit ir uh, divi komentāri. Pirmkārt, tas nav nenoteikts laika posms, kad tiek iedarbināts 50. pāns, sarunas jāpabeidz divu gadu laikā. Uh, ja nav panākta vienošanās, tad vienalga šis saruna process beidzas. Otrakārt, Eiropas institūciju vadītāji jau ir vērsušies pie apvienotās karalistes, prasot iesniegt paziņojumu saskaņā ar 50. līgumu pantu un to darīt bez kavēšanās. Tādējādi mēs piekrītām um, jūsu viedoklim, ka šāds uh, nenoteiktības periods, ja tas ieilgs, negatīvi ietekmēs gan Eiropas Savienību, gan apvienoto karalisti. Un institūcijas ir vērsušās pie apvienotās karalistes, nekavējoties iesniegt šo paziņojumu. Tālāk par bāzeli un starptautiskiem pasākumiem. Ehm, kā jau ievadrunā norādīju, mēs augstu vērtējam jūsu ieguldījumu šajās debatēs ar iniciatīvas eh, ziņojumu par dažādu uh, uh, starptautisko fórumu darbību, tā skaitā Bāzdēls komitejas darbību. Un tiešām būtu labi, ja Eiropa varētu runāt vienā balsi, jo tad mēs varētu labāk ietekmēt šo starptautisko fórumu darbību. Un pirmais ir koordinācija attiecībā ar SVF. Esam sagatavojuši uh, priekšlikumu par labāko Eirozonas pārstāvniecību. Tālāk, kas uh, notiks tad, ja Bāzels komitejas darba rezultāts nesaskanēs ar Eiropas Savienības specifisko situāciju. Tās mums vienmēr jāpatur prātā. Pirmkārt, ja mēs runājam vienā balsī, mums ir lielāka ietekme. Un tagad es jau minēju, tātad, kad mēs piemērojam tilak, tas mums jādara saprātīgā vai gudrā veidā, atbilstoši mūsu regulējumam un MRL prasībām. Tātad mums ir jāņem vērā Eiropas apstākļi. Paldies, jūs laiks beidzies. Fabio Dimātī. Herr Domorowski, ähm, ich werde Deutsch sprechen. Da, Dombrauska kungs runāšu vācu valodā. Es vēlējos jums jautāt. Tātad šeit ir liela nozīme debatēm par Brexit, bet novērētāji saka, ka mēs varam nonākt drīz tādā situācijā, ka Brexit ir būtībā tikai bērnu spēles, jo drauda nopietna krīze Itālijas banku sektora. Es gribētu jautāt, ja jūs būtu atbil, eh, jums būtu piešķirt šī atbildība un uh, Itālijas valdībā, kā jūs uh, pārvaldītu šo situāciju, ņemot vērā no uh, vienas puses kreditoru, bankas īpašnieku intereses un otras puses aizsargāt mazos noguldītājus. Uh, jūs uh, iestājaties par stingru stabilitātes izaugsmas pakta piemērošanu. Mūsu grupas uh, viedoklis ir citādāks, mēs šo paktu kritizējam, bet uh, uh šajā situācijā Itālijai būtu jāatvēl 2,5% no IKP, lai risinātu uh, problēmas uh, banku sektorā. Kā tas uh, saskana ar uh, stabilitātes uh, finanšu stabilitātes izaugsmas paktu. Un uh, jūs uh, savās atbildēs minējāt, uh, ka iestājaties par uh, banku struktūras reformu, par to, ka nodalīt tradicionālās bankas no investīciju bankām, vai tas atbilst uh, patiesībai un tādas, valsts, tādas bankas kā Deutsche Bank, kas apdraud, apdraud stabilitāti finanšu tirgu, vai tās būtu jāsadala. Tālāk, jūs uh, esat, jūs, uh, jūsu atbildības joma jau ir interesanta, un ja tagad šis portfels tiktu paplašināts, uh, vai nebūtu uh, lieki, ja ir vēl finanšu uh, stabilitātes vai finanšu tirgus komisārs, vai būtībā šī Jonathan Hill portfels nebija lieks. Uh, okay. so, um, uh, was... Paldies, tik tiešām diezgan daudz jautājumu. Sākšu ar pirmo par uh, Itālijas bankām. Protams, mēs uh, apzināmies pašreizējās grūtības Itālijas banku nozarē. Ir liela daļa šo te aizdevumu, kas nenes ienākumus, peļņas sarūk, un līdz ar to daudzas bankas saskars ar spiedienu. To visu parāda arī akciju cenu kritums citu starpā. Nu, tas nav nekas jauns. Tas notiek jau kopš gada sākuma. un to mēs izceļam arī mūsu valstīm adresētajos ieteikumos Itālijai. Mēs viņiem iesakām risināt šos te trūkumus banku korporatīvajā pārvaldībā, īstenot atbilstošas reformas un arī īstenot pasākums, lai samazinātu šo peļņu nenesošo aizdevumu skaitu. Vairāki pasākumi jau ir tikuši īstenoti, piemēram, NPL schēma Itālijas banku nozarē izveidots Atlanta fonds, eh, tāpat arī likvidācijas atbalsta schēmas izstrāde. Nu, un mēs, protams, uzturam eh, cieši sakaržus ar eh, Itālijas iestādēm un turpinām uzraudzīt situāciju. Un esam gatavi rīkoties nepieciešamības gadījumā. Par banku struktūrālajām reformām runājot. Jūs neatbildējāt, kā tad jūs tieši risināt šo problēmu? Piebilst jautājumu uzdevējs. Nu, protams, ka ir eh, dažādi veidi, kā to var risināt. Tas ir atkarīgs arī no Itālijas iestāžu lūgumiem. Es jau minēju vairākas lietas, kas ir tikuši līdz šim īstenotas. Tas arī ir noticis cieši sadarbojoties ar Itālijas iestādēm. Bet tagad es gribētu īsumā minēt pārējos jautājumus. Banku struktūrālās reformas. Šajā ziņā mēs zinām, ka priešlikums šobrīd ir, eh, ja tā var teikt, eh, iestrēdzis un nevirzās uz priekšu. Mm, dažas no bāžām, kas ir izskanējušas attiecībā uz šo priekšlikumu, nu, piemēram, kā bankas var turpināt sniegt būtiskus pakalpojumus, eh, piemēram, market making, ir arī bažas par samērīgumu atsevišķiem pasākumiem. Nu, lūk, un tās visas ir pamatotas. Es vēlos tikties ar eh, referentiem un ēnu referentiem, lai pārunātu situāciju attiecībā uz banku struktūrālo reformu un to vai un kā ir jāvirzās uz priekšu. Priekšlikuma mērķis ir risināt ārkārtīgi būtisku problēmu, kurā nevaram atļauties izgāzties. Runājot par eh, darba slodzi, tik tiešām jā, tas ir eh, papildu izaicinājums Es jau esmu paudzis gatavību to uzņemties. Esmu darbus koordinējusi arī ar savu vicepriekšēdētāja lomu, tā kā, nu, tas nav pilnīgi jauns pienākumu kopums. Komisijā jau tagad ir vairāki komisijas locekļi, kas atbilda, piemēram, par diviem ģenerāldirektorātiem un ir spējuši veiksmīgi darboties. Es saprotu, ka tas nozīmē papildu darbu, bet esmu tam gatavs. Paldies! Labi. Zvens Gīdols. Sveicu komisāru. Un pirmkārt jau gribētu runāt par uh, jautājumiem, kas mums jāskat ne tikai ekonu, bet arī Eiropas Savienībā kopumā sarunas, eh, kas ir gaidāms ar apvienoto karalisti. Es gribētu skaidri norādīt arī Sīlijai, ka, manuprāt, tik tiešām tā bija tāda bēdīga diena. Nu, un eh, tas veids, kā risinam šos jautājumus, eh, nu, tam būtu jābūt bez jebkādas atriebības kāres. Tam vēl ar vienu visam būtu jānorit draudzīgā gaisotnē. Un es domāju, ka jūsu izmantotā pieeja, proti, ka visam ir jābalstās uz taisnīgumu principiem. Vienādi noteikumi nozīmē vienādas saistības. Tā ir pareizā pieeja, kamēr vien apvienotā karaliste ir savienības locekli, nu tikmēr viss ir spēkā arī attiecībā uz viņiem un arī uz uh, citiem kopīgā tirgus dalībniekiem. Nevar nevienam dot kaut kādas atlaides, ja runa ir par pienākumiem. Lūk, kurš vēlas darboties vienotajā tirgū, tam arī ir jāuzņemas visas saistības, tā skaitā arī cilvēku brīva pārvietošanās maksājumi savienības budžetā. Mums ir jābūt atvērtiem un eh, draudzīgiem, ja runa ir par uh, šiem elementiem. Es domāju, ka ļoti svarīgs ir sarunu tonis. Tas būs uh, būtiski arī turpmākajām attiecībām ar, ar uh, apvienotās karalists iedzīvotājiem, jo īpaši jauniešiem, kuri savu nākotni saredz tomēr Eiropā. Man ir vairāk konkrēti jautājumi. Pirmkārt, mani bažīgu darīja jūsu rakstiskās atbildes par RTS 21. Jūs uh, te norādījāt, ka uh, parlamenta bažas lielākoties tiek risinātas, bet iedzīvotāji ir nobežījušies, un es uh, gribētu jums uh, varbūt lūgt pārdomāt šo pausto nostāju, un varbūt jūs būtu gatavi tikties arī ar sarunu vedēju komandu MIFID jautājumos, pirms komisija pieņem savu lēmumu par RTS 21. Nu, lūk, gribētu zināt, vai esat tam gatavs. Un otrkārt, ja runa ir par eh, zaļā finansējuma augošo tirgu, kādus pasākums īstenosit, lai atbalstītu šo te augošo nozari nu, un eh, pārēju uz eh, ekoloģiskāku ekonomiku? Paldies! Okay. Uh, thank you, uh, for... Paldies par jautājumiem. Par pirmo jautājumu. Par RTS 21 un uh, position limits. Mēs uh, piekrītam šīta standarta mērķiem, proti novērst spekulācijas uh, attiecībā uz tādām sensitīvām precēm, kā piemēram, jo īpaši pārtika. Nu, tāpēc esam lūguši arī ESMA vēlreiz iesniegt priekšlikumu un nāk klajā ar uzlabotu standartu attiecībā uz šiem ierobežojumiem. Nu, un šajā te pārskatītajā priešlikumā mēs redzam, ka es man piedāvā lielāku diferencēšanu. Nu, tā kā līgumiem ar augstu likviditāti ir mazāk ierobežojumi, mazāk likvidiem līgumiem lielāki, un ir arī ierobežojumi, kas tiek eh, paturēti 2,5% no piegādes apjoma robežās. Nu, lūk, eh, tas, ko es paudu savās rakstiskajās atbildēs, ir tas, ka man ir tāds iespējas, ka nu, tiek mēģināts risināt parlamenta paustās bažas. Protams, ka esmu gatavs eh, tikties, kā piedāvāju ar sarunu vedēju komandu, lai pārunātu šo jautājumu detalizētāk. un lai saprastu, vai varam darīt ko vairāk šajā ziņā. Par otro jautājumu runājot par zaļo finansējumu. Attiecībā uz zaļo finansējumu jāsaka vairākas lietas. Ko varētu darīt? Pirmkārt, mums tik tiešām ir jātīsta plašāka, visaptvarošāka Eiropas stratēģija zaļajam finansējumam. Tas viss sasauktos arī ar starptautisko darbu G20 un SFB. Es esmu iecerējis izveidot ekspertu grupu šim nolūkam. Un arī domāt par uh, praktiskiem risinājumiem. Uh, piemēram, ja runa ir par izdienas pensijām, uh, un iespējām šo finansējumu izmantot arī citās jomās. Un eh, jādomā par to, vai šī pieeja būtu integrējama CRD, piemēram, un eh, esmu gatavs eh, domāt un runāt arī par citiem iespējamiem veidiem. Paldies! Marko Zanni. Marko Zanni. E, al komisārio. Paldies komisāram par to, ka viņš ir ieradies uh, mūsu uzklausīšanā. Man ir vairāk jautājumu. Pirmkārt jau par Banku Savienības nākotni. Ņemot vērā krīzi, kas vērojama vairākās dalībvalstīs, tostarp arī Itālijā. Krīze ļoti spēcīgi skar banku sektoru. Nu, un, protams, līdz ar to rodas jautājumi attiecībā uz banku savienību. Jautājums ir, vai šī te struktūra spēja nodrošināt stabilitāti finanšu nozarē. Eiropā. Galu galā tāds ir tās galvenais mērķis. Mums ir šita vienotā uzraudzība, kas ir ļoti nevienlīdzīga. Tā fokusējas uz konkrētiem riskiem banku bilancēs, bet citi tiek ignorēti. Nu, kā jau te mācīja norādīja, piemēram, tādas bankas kā Deutsche Bank saskaņā ar noturības pārbaudēm jeb stresa testiem uh, Nu, tā ir izturējusi šo te pārbaudi, bet tad eh, Starptautiskais valūtas fonds pēkšņi norāda, ka šī banka rada lielāko sistēmisko risku Eiropā. Nu, te kaut kas eh, nedarbojas. Nu, šķiet, ka tā vietā, lai stabilizētu finanšu eh, sistēmu, tā tiek apdraudēta. Nacionālās iestādes, kas ir vai nu pilnībā vai daļai īstenojušas beilinu, tam arī ir ietekmes tirgu. Uh, Ir jāskatās, kā darbojas vērtspapīra tirgi, un kā darbojas bankas atsevišķās valstīs. Kopš šī gada janvāra dažkārt tiek darīts viss iespējamais, lai nepiemērotu visas šīs te normas, jo tas varētu radīt pamatīgas svārstības banku nozarē. Jo pie šī runa ir par lielajām bankām, un ir arī šis te trešais pīlārs kas droši vien nekad eh, tā īsti nesāks darboties, vai arī, eh, ja tomēr, nu, tad tas diez vai būs īpaši noderīgs eh, stabilitātes un drošības vairošanai. Nu, tātad, ko jūs domājat par Banku Savienību? Vai tā faktiski spēj stabilizēt finanšu sistēmu? Un otrs jautājums par kapitālu tirgu savienību un uh, nodrošinājumu. Nu, kā jau nereti gadās, Eiropas centrālā banka mums ir norādījusi, ka viena no galvenajām problēmām saistībā ar MVU ir nevis likviditātes problēmas, bet pieprasījuma trūkums. Nu, kāds būtu risinājums šajā ziņā? Okay, uh, thank you. One... Paldies. Mm, atkal vairāki jautājumi. Pirmkārt, par Banku Savienību. Kā jau teicu, es esmu apņēmies turpināt darbu pie Banku Savienības, lai nāktu klajā ar turpmākiem priešlikumiem un lai strādātu arī pie Eiropas depozītu garantijas schēmas, kas saskaņā ar komisijas izvērtējumu ir tas trūkstošais trešais pīlārs Banku Savienībām jautājums par eh, šī te vienotā uzraudzības mehānismu darbību. Un eh, dažādie aspekti, kas saistīti ar dažādu veidu riskiem. Nu, es domāju, ka gan eh, tirsniecības riski, gan arī mm, peļņus nenesšanas riski būtu jāskata nopietni. Bet jūs jau zināt, ka SSM ir atbildīgi par uzraudzību un nu, kā daļa no Eiropas centrālās bankas Nu, tas nozīmē, ka uz viņiem attiecas normas, eh, kas nosaka neatkarīgumu. Šī iemesla dēļ es nevaru komentēt eh, īpašus eh, konkrētas uzraudzības lēmumus. Runājot par securitizēšanu jautājumu, nu tik tiešām tā ir iespēja nodrošināt papildu finansējumu ekonomikai, ja mēs virzītu uz, uz priekšu šo te priekšlikumu par standartizētu darbību, tad bankas varētu nodot savus aktīvus potenciālajiem investoriem un tādējādi atbrīvot līdzekļus, ko izmantot uh, reālās tautsāžniecības kreditēšanai. Tas varētu nākt par uh, labu ekonomikai kop, kopumā. Nu, un, uh, protams, ka finanšu sektors nevar atrisināt visas Eiropas Savienības ekonomiskās problēmas. Uh, Mums ir daudz plašāka makroekonomiskā darba kārtība. Esam noteikuši prioritātes, tostarp investīciju veicināšana, struktūrālās reformas, nu, un, protams, ekonomiskā pieprasījuma stimulēšana, jo īpaši jau tajās valstīs, kur ir fiskālā telpa, kas to ļauj. Lūk, tas viss ir mūsu darba kārtībā. Paldies, Bārbara Kapere! Paldies, priekšādātāji. Labrīt, vicepriekšādātā kungs. Pēdējo divu gadu gaitā jūs esat ļoti labi sadarbojies ar šo komiteju, un tagad jūs pārņemat Lorda Hīla portfeli, līdz ar to jūsu portfelis ir kļuvis vēl lielāks. Es vēlu jums daudz veiksmes, un es arī ceru, ka jūs turpināsiet labo sadarbību ar mūsu komiteju. Pirms šīs uzklausīšanas jūs jau atbildējāt uz vairākiem jautājumiem ļoti detalizēti, un šodien ievadvārdos jūs arī runājāt par Eiropas noguldījumu apdrošināšanu. Uz to arī attiecas mans pirmais jautājums. Ekofin jūnijā ļoti intensīvi sprieda par šo tematu, un pastāv arī iespēja, ka uh, būs starpvaldību vienošanās. Šodien jūs minējāt, ka jūs būtu pret šādu vienošanos. Uh, Ehm, tātad ir galvenokārt jānodrošina risku samazināšana papildus eh, tam, ka eh, jau ir pieņemta šī noregulē, noregulējuma direktīva. Proti ir vajadzīga funkcionējoša noguldījumu apdrošināšana katrā dalībvalstī, tā lai mēs varētu eh, nodrošināt normālu darbību. Protams, mums ir šis Itālijas piemērs, tas varbūt rada arī bažas citām valstīm. Uh, paskatīsimies, piemēram, uz Austriju, mums eh, darbojas ļoti labi bankas. Tātad ir jānodrošina funkcionējošā noguldījumu apdrošināšana visās dalībvalstīs un arī riska samazināšana. Šajā sakarībā komisija būtu jāstrādā pie divām tēmām, proti ir jānodrošina, lai bankām būtu pietiekami bail-in uh, kapitāla un arī ir jānodrošina minimāla harmonizācija. Uh, Um, lai uh, dalību valstīs um, bankas varētu nodrošināt savu maksātspēju. Kad šie darbi tiks paveikti, un tāpat arī, kad tiks uh, veikts pētījums par izmaksām attiecībā uz uh, noguldījumu apdrošināšanu. Otrs neliels jautājums - reitinga aģentūras. Reitinga aģentūras ietekmē arī regulējumu. Uh, ASV mēs, piemēram, redzam, ka regulējuma iestādes nepaļaujas uz reitinga aģentūru vērtējumiem. Un tāpat mēs redzam, ka uh, šī situācija nemainās. Vai jūs, uh, kā jūs skatāt situāciju Eiropā šajā sakarībā? Paldies! Pāris jautājumu. Sākšu ar pirmo. Nu, kā jau teicu, esmu apņēmies turpināt darbu saistībā ar Edis. Nu, tik tiešām šis priekšlikums eh, šobrīd lielā mērā ir eh, līdz likumdevēju rokās. Ekofin ir definējis eh, savu ceļakarti par turpmāko virzību. Uh, un esmu gatavs cieši sadarboties nu jau arī ar Slovākijas prezidentūru, lai uzsāktu tehnisko darbu pie šī dosie. Protams, arī parlaments eh, pie tā visa strādā, tiek izstrādāts dokuments. Esmu gatavs eh, iesaistīties eh, ciešā darbā arī ar parlamentu. Par atsevišķiem aspektiem pirmkārt par nacionālajām depozītu garantijas schēmām. Viens no elementiem, kas pašreizējā ēdis priekšlikumā ir skaidri noteikts, ir, ka tikai tās dalībvalsts, kas īstenos savas saistības attiecībā uz depozītu garantijas schēmu direktīvu, tikai tās varēs gūt labumu no ēdis. Nu, lūk, tā kā nevar būt tāda situācija, kad uh, dalībvalsts, kas nav īstenojusi direktīvas prasības, nav izveidojusi savu nacionālo schēmu ar pietiekamiem līdzekļiem, nu tā nevarēs izmantot citas valsts līdzekļus. Katrai valstī ir jāpild savi pienākumi, nu un šis te 0,8% rādītājs ir jāsasniedz. Tāpat jūs eh, minējāt arī uzkrājuma bankas Austrijā, kam ir pašām sava aizsardzības schēma. Nu, tas ir kas tāds, kas būs jāņem vērā, definējot uh, uz risku balstītos ieguldījumus sistēmā. Nu, un uh, ir ticis izcelts arī tas, ka nolūks ir nepalielināt slogu banku nozarei. Kopējais mērķis vēl arvien būs 0,8% no attiecīgajiem depozītiem gan uh, Eiropas, gan arī nacionālajām schēmām. Par riska mazināšanas darbu kārtību runājot, tik tiešām komisija ir izcēlusi, ka risk sharing un risk reduction iet roku rokā. Ir jau arī vairāki priešlikumi, kas ir uh, mums padomā attiecībā uz risku mazināšanas pusi. Nu, un uh, runājot par vispārkamām uh, saistībām, jūs zināt, ka jau tagad ir noteikumi, ka noregulējumu fondu var izmantot tikai tad, kad 8% aktīvu ir tikuši ģilāti. Un tas ir arī turpmāk noteikts MREL, proti kādas tad ir turpmākās saistības un kāda ir to secība. Par izmetu izvērtējumu jūs zināt, ka mēs esam veikuši apjomīgu ietekmes izvērtējumu šim priekšlikumam jau 2010. gadā, kad skatījām dažādos veidus, kā izveidot uh, visai Eiropas uh, depozītu garantijas schēmas, bet, nu, mēs uh, vēl joprojām turpinam strādāt un mēģinam kvantitatīvi izvērtēt atsevišķus elementus, kas parlamentam un padomē būtu nepieciešami to turpmākā darbā, tā kā jau tagad esam gatavi sniegt papildu analīzi. Paldies, Renato Soro. Grazie, Čēr. E, eh, signor viceprezident. Paldies, priekšādātāji. Vicepriekšādātāja kungs. Šorīt jūsu prezentācijas sākumā jūs atgādinājāt, ka Eiropā atrodas ļoti sarežģītā situācijā saistībā ar migrāciju un drošību. Nenoteiktība un riski, ko rada Brexit integrācijas procesiem, arī mums rada bažas. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz šodienas presi, tad mēs redzam, ka uh, Tur uh, ir fotogrāfijas ar itāļiem, kas uh, cieta teroristu uzbrukumā Bangladešā. Tāpat arī Monte de Paški banka ir pirmajās lapusēs, tā ir pazaudējusi vairāk nekā 7% pēdējo dienu laikā. Šī nenoteiktība var izraisīt vēl vienu uzticēšanās krīzi Itālijas banku sektoram. Es gribētu zināt, vai Eiropas instrumenti ir pietiekami efektīvi, lai mēs tiktu galā ar šo situāciju. Es eh, gribētu būt pārliecināts, bet šīs pārliecības man diemžēl trūkst. Un es gribētu zināt, vai uh, līdzekļi, ko mēs izmantosim, beigās neizrādīsies uh, um, kaitējoši. Jūs plānojat veikt uh, stresa pārbaudes, un atkal uzsvars tiks likts uz sliktajiem parādiem. Protams, ir jāņem vērā arī bilanču sarežģītībā, ņemot vērā derivātus. Eiropas bankas saskaras ar ļoti lieliem riskiem, un tie netiek ņemti vērā. Mēs redzam, ka riski uh, saistās arī ar um, lielākajām Vācu bankām. Ņemot vērā šo smago situāciju, es gribētu uzdot uh, šādu jautājumu. Pašlaik mēs nevaram tērēt laiku. Eiropai un komisijai ir jārīkos pēc iespējas ātrāk. Es gribētu zināt, ko jūs domājat par uh, elastīgumu izmantošanu, tad 32. pāns um, noregulējuma direktīvā. Mēs uzskatām, ka šis pāns būtu jāpiemēro pēc iespējas ātrāk. Mums ir vajadzīga noteiktība, mums ir vajadzīga risinājuma šīm problēmām. Uh, okay. uh, Paldies par jautājumu. Domāju, ka šo jautājumu jau atbildēju, runājot par Itālijas bankām. Protams, nevaru komentēt konkrētu banku situāciju. Jūs pieminējāt Monte Pasti banku, bet eh, vēlreiz atkārtošu, ka pasākumi, kas tiek veikti attiecībā uz Itālijas bankām, jau ir izdarīti un tie tiek veikti ciešā sadarbībā ar Itālijas iestādēm. Jūs jautājāt arī par BRD un par elastīguma izmantošanu, kas te ir eh, ietverts. Jā, tad, kad mēs piemērojam šos noteikumus, mēs ņemam vērā visus nosacījumus, un eh, tas tiek darīts ņemot vērā apstākļus. Mēs saprotam, ka ir eh, šādi nosacījumi, un šie nosacījumi ir jāizpilda. Tad, kad mēs vēlamies veikt rekapitalizāciju piesardzīguma dēļ. Šī nosacījuma ir tāda, ka bankām ir jābūt maksātspējīgām, tām ir jābūt spējīgām izpildīt kapitāla prasības pamata scenārijā, un, ja rodas problēmas negatīvas scenārija gadījumā, tad var veikt šo rekapitalizācijas piesardzīgumu pamatiem. Šie uh, nosacījumi pastāv, un, ja ir tiek izpildīti priekšnosacījumi, tad šos nosacījumus var arī piemērot. Protams, ir jāņem vērā vēl kāds elements, un tie ir valsts palīdzības noteikumi. Tas būtu vestāgai kompetencē, bet, protams, mums ir jāstrādā kopā un mums ir jāatrod darboties spējīgi risinājumi, un tas ir jādara visai komisijai kopā. Līdz šim mums ir izdevies to paveikt. Es, piemēram, pieminēju NPL sekurtizāciju, tāpat arī ilgtermiņa uh, likviditātes atbalstu, un mēs noteikti turpināsim strādāt līdzīgā garā. Runājot par risku aspektiem, es jau teicu, ka ir jāņem vērā dažādi riski. Beilīna ir viens no šiem aspektiem, tāpat arī tirzniecības riski ir mm, viens no šiem aspektiem, bet uh, lēmumu tomēr ir jāpieņem uzraudzības iestādēm. Alāns Lamasūrs. Um, paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms uh, gribētu paust savu pateicību jūsu priekšteicīm, un es, uh, protams, arī priecājos, ka jūs tikāt nominēti, tas mums uh, um, ļāva mm, izjust tādu kā paļāvību, un mēs uh, redzam, ka jums ir liela pieredze gan strādājot parlamentā, gan arī komisijā, un mēs ceram, ka šī pieredze jums palīdzēs šo jauno funkciju veikšanā. Uh, Man ir tikai viens jautājums. Reālā pārbaude tam, vai šāda banku savienība patiešām sastāv, pastāv, ir eh, šie kapitāli, kas ir um, noglabāti eh, ļoti labās bankās Ziemeļa Eiropā, kas savukārt var finansēt investīcijas Dienvidē Eiropā, kur ir savukārt projekti un bankas bieži vien atrodas sarežģītā situācijā. Pašlaik tas nav iespējams. Uh, tas nav iespējams nevis primāro vai sekundāro tiesību dēļ, bet gan tāpēc, ka Ziemeļa Eiropas uh, dalībvalstu regulātori uh, nodrošina to, lai eh, netiktu veiktas šādas investīcijas valstīs, kas netiek uzskatītas par gana nopietnām. Es eh, arī atbildēju, es arī uzdevu jautājumu jau iepriekš, bet es nesaņēmu um, pārliecinošu atbildi no jūsu priekšteča. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos. Uh, okay, uh, thank you. Uh... Paldies. Tas ir saistīts ar finanšu un kapitāla tirgus eh, sadrumstalošanos un arī ar tendencēm, kuras mēs eh, esam pieredzējuši kopš eh, krīzes pirmsākumiem. Tātad te ir runa par nacionālo sistēmu tādu kā renacionalizāciju. Bankas kā finanšu institūcijas mazāk uh, darbojas ārpus savas valsts robežām. Un Eh, tas arī ir viens no mūsu darba mērķiem, tā skaitā strādājot pie Banku kapitāla savienības. Mēs vēlamies samazināt šo satrumstalotību un mēs vēlamies izveidot reālu Eiropas tirgu. Iespējams, ka nevarēšu iedziļināties eh, kapitālu eh, tirgus savienības aspektos, jo gal, galvenokārt mēs koncentrējamies uz banku savienību. Taču arī šeit ir vairāk elementi, kas ir būtiski šajā sektorā. Pirmkārt, ir jāharmonizē mūsu tiesiskais ietvers, uzraudzības ietvers, un tas jau notiek. Otrakārt, ir jāstrādā arī pie dažādu šķēršļu novēršanas, lai varētu notikt pārobežu investīcijas. Un Tieši to mēs pašlaik izvērtējam eh, savā finanšu sektora zaļajā grāmatā. Mēs mēģinām nodrošināt, lai varētu veikt pārobežu mazumtirdzniecības pakāpojumus. Šeit ir dažādi administratīvie šķēršļi, kas ir jānoņem, tāpat arī kultūras vai valodas šķēršļi ir jādomā, kā tos risināt. Pastāv arī dažādi patērētāju aizsardzības režīmi. Uh, arī šī problēma būtu jārisina. Tāpat arī atšķirīgi maksātnespējas režīmi. Ļoti bieži tas ir šķērslis investīcijām valstīs. Tāpat arī mēs redzam ļoti lielas iespējas fintech un e-pakalpojumu jomā. Arī šeit mēs varētu panākt uzlabojumus, ja runa par pārobežu banku sektora aktivitātēm. Tātad ir dažādi veidi, kā to varētu risināt. Mēs noteikti to arī darīsim, strādājot pie zaļās grāmatas par finanšu pakāpojumiem. Tāpat arī uh, kapitāla savienības uh, vidusposma pārskats būs uh, Eh, labs brīdis, kad mēs varētu izvērtēt to, kas ir paveikts. Un galvenais mēķis tātad ir vērsties pret eh, sadrumstalotību. Paldies tagad, Polstanks. Paldies, priekšēdētāji. Dombrovska kungs, jūsu portfelis šķiet kļūst eh, ar viens sarežģītāks. Man ir trīs jautājumi, un es gribētu zināt, lai jūs paustu savu viedoklī šajos jautājumos, jo dažkārt uh, atbildētāji izvērs paust savu personīgo viedokli. Pirmais - kapitāla tirgus savienība, šis rīcības plāns. Es uh, sagaidu, ka jūs nodrošināsiet to, lai viss virzās uz priekšu, tāpat kā iepriekš, bet situācija ir mainījusies mm, pēc Brexit. Daži saka, ka tas būs punkts kapitāla tirgus savienībai. Galu galā Britu komisāru portfelī bija šis jautājums, un tam bija arī zinām iemesli. Citi savukārt saka, ka tas mums dod iespējas. Mums ir 27 dalība valstis, kas tagad varētu padziļināt tirgu. Gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Otrais par um, aicinājumu nodrošināt pierādījumus. Es dzirdēju, ka jums patīk šī ideja, bet jums ir jāvēršas pret nekonsekvencēm un dubultošanos. Taču, ja mēs atgriežamies pie parlamenta nostājas, tad tā ir tāda plašāka. Mēs nevēlamies vērsties tikai pret nekonsekvencēm un dubultošanos. Mēs aicinājām komisiju meklēt arī iespējamos trūkumus un neizpildīto. Ņemot vērā šos jaunos apdraudējumus un risku, un citēju balts ziņojumu, te nav runa tikai par pārliecīgu regulējumu. Īstenībā te ir runa arī par regulējumu trūkumu. Trešais - sekuritizācija. Mums jau ir bijušas plašas diskusijas parlamentā. Šķiet, ka tās bija gan vērtīgas. Un parlamentā mēs uzsver likām uz to, kas mums būtu jāmācās no finanšu krīzes. Lords Hills piedalījās vienā no šīm diskusijām uzklausīšanā, un viņš atbalstīja šo pieeju. Proti, ka mums ir jāmācās no pagātnes, un uh, tas, ko esam iemācījušies, mums ir jāizmanto, lai mēs nodrošinātu tirgu ne tikai labos apstākļos, bet arī sliktos apstākļos. Un sekurtizācija ir svarīga, jo tā padarīs finanšu pakalpojumu sektoru daudz uh, stabilāku. Uh, Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis, ko jūs domājat par šīm diskusijām parlamentā. Paldies! Tanga kungs, vispirms par kapitāla tirgu savienību un Britu referenduma sekām. Kā jau es norādīju ievadrunā, iespējams, ka Tas pat stiprina vajadzību veidot kapitāla tirgu savienību. Īpaši, ja pastāv riski, ka lielākais finanšu kapitāla tirgus Eiropā īstenībā izies no Eiropas. Un tad, tad te ir runa par valstīm, kurām ir a, mazāk attīstīti tirgi, un tās var gūt vislielāko labumu no kapitāla tirgu savienības. Tieši tāpēc es gribu virzīt uz priekšu šo darbu kārtību. Es nevaru piekrist, ka Britu referendums pieliek punktu kapitāla tirgus savienībai. Mums ir vajadzīga kapitāla tirgus savienība pat vēl vairāk, un kā jau es norādīju, tas ir projekts visai Eiropas Savienībai, jo te ir arī īpašs labums mm, ekonomiskajai un monetārajai savienībai. Tagad par aicinājumu nodrošināt pierādījumus. Protams, ka daļa no šī mandāta ir e, trūkumi un neizdarītais. Tas nozīmē, ka mums būs savā vērtējumā jāietver pilnīgi visi aspekti, kas saistās ar šiem trūkumiem. Kā jau norādīju, mēs turpinām strādāt un mēģinām atrisināt vēl neizpildītos elementus finanšu tirgu regulējumā. Piemēram, mēs esam pieprasījuši, lai vairāk derivātu tiktu uh, pārdoti centrālajos partneros, un tāpat arī mums ir uh, jāmēģina stāties pretī riskiem, kas saistās ar bankām, kuras nedrīkst bankrutēt, kuras pārāk lielas, lai bankrutētu. Par kapitāla tirgiem patiešām sekuritizācija varbūt ir iegūsi sliktu reputāciju pēc ASV uh, nekustamo īpašumu kredītu krīzes, un mums noteikti vajadzētu no tā mācīties. Mums nevajadzētu skatīt tādus produktus, kas ir komplicēti un necauradzami, vai kur ir runa tikai par aizdevumiem. Mums ir jāpiesaist arī citi investori un tā tālāk. Taču, ja mēs salīdzinām sekuritizācijas situāciju Eiropā un ASV, tad eh, pat uh, pašā uh, krīzes krustpunktā uh, 3A uh, reitinga pro produkti pazaudēja tikai 0,01% no vērtības Eiropā, kamēr ASV tie bija 16%. Tātad šeit pastāv ļoti liels atšķirības. Tagad priekšlikums par vienotu un caurdzumu sekuritizāciju. Mēs patiešām vēlamies samazināt uh, sekuritizācijas riskus, un mēs vēlamies nodrošināt, lai investori labāk uh, spētu saprast uh, šādu uh, aizdevumu riskus. Tāpat arī mēs vēlētos, lai uzraudzības iestādes mūs atbalstītu, tā skaitā Eiropas Banku uzraudzības iestāde, arī Anglijas banka un arī Bāzels komiteja. Bet es ļoti labprāt ar jums apspriestos, lai saprastu, kas būtu vēl jādara, lai šis eh, priekšlikums ļautu mums nodrošināt, ka sekurtizācija var darboties ne tikai labos ekonomiskos apstākļos, bet arī sarežģītākos apstākļos. Tieši tāpēc labprāt piedalīšos šādās diskusijās. Paldies, tagad Pablo Zalba. Paldies, priekšādētāji! Paldies arī vicepriekšādātājiem, ka viņš varēja ierasties pie mums šorīt. Man ir divi jautājumi. Vispirms eh, šie punkti, kurus mēs apspriežām. Kapitāla, esmu kapitāla tirgu savienības eh, referents, un es gribētu norādīt uz ECB rekomendācijām attiecībā uz hierarhiju. Mēs likām priekšā atteikties no ārējās metodas, lai stiprinātu iekšējo tirgu. Gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Un otrs jautājums saistās ar finanšu tirgu ticamību un stabilitāti un eirozonas kā tādas stabilitāti. Nešaubos, ka jūsu jaunie pienākumi netraucēs jums darbā pie finanšu tirgu un eirozonas stabilizācijas, jo īpaši pēc Brexit, kas ir radījis milzīgas un nevisai pozitīvas sakas. Attiecībā uz ticamību mēs saprotam, ka mūsu galvenajam mērķim ir uh, jābūt mūsu uh, uzticamības atgūšanai, kas ir diezgan cietusi. Es gribētu uzdot šādu jautājumu. Ko jūs saprāt dotu debates par sankcijām lielākajām valstīm Eiropā, tātad uh, valstīm, kas ir veikušas vislielākās reformas? Ja runa par sankcijām, kā tas varētu ietekmēt uh, finanšu sistēmu un finanšu stabilitāti? Iespējams, ka tiek sūtīti maldinoši signāli. Mums vajadzētu izvairīties no mm, jebkāda veida sajukuma. Tātad te ir runa par valsti, kas aug, kurai ir reformas, un vienlaicīgi šai valstī var uzlikt sankcijas. Attiecībā uz ticamību un to, ka šī ticamība arī ietekmē uh, Eh, finanšu sistēmas stabilitāte Eirozonā, mums noteikti vajadzētu risināt šīs problēmas. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Paldies! Protams, te ir runa nevis par jauno portfeli, bet par citām funkcijām, bet e, tomēr došu jums laiku atbildēji, ja jūs vēlaties. Es eh, sākšu atbildi uz eh, otro jautājumu, jo, diemžēl, tūkojumā nesapratu šo pirmo jautājumu. Varbūt varētu to pēc tam ātri atkārtot. Tātad par otro jautājumu. Protams, ka mums ir jāstiprina mūsu ticamība. Mums ir jāstiprina arī ekonomiskā izaugsmē, un pats svarīgākais, kas ir šajā izaugsmē Tieši to mēs arī dērām. Ja mēs paskatāmies uz mūsu ekonomiskās politikas prioritātēm, esam noteikuši trīs eh, šādas prioritātes - stimulēt investīcijas, turpināt struktūrālās reformas, lai modernizētu ekonomiku un jāturpina arī fiskāli atbildīga politika. Patiešām vēl ar vienu ir daudz valstu, kur pastāv ļoti augsts eh, publisko un privāto parādu līmenis, un tas savukārt eh, traucē izaugsmē. Māstrihtas kritērijos uh, valsts parāda apmērs ir 60% no IKP, un realitātē Eirozonā mm, šie parādi ir 90% no IKP. Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka šeit būtu kaut kas jādara. Vienlaicīgi mēs paskatāmies uz vispārējo fiskālo situāciju. Mums pašlaik fiskālais stāvoklis uh, uzlabojas. Tātad, ja runa par nominālo budžeta deficītu, kas samazinās, tad struktūrāli tas īsnībā jau palielinās. Taču mēs arī redzam, ka situācija nav vienmērīga dalībvalstīs. Vēl ar vienu ir dalībvalstis, kurām ir pārliecīgs deficīts, un tām ir jāturpina pielāgošanās um, centieni. Attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas pakta piemērošanu, protams, mēs piemērojam stabilitātes un izaugsmas paktu, darām to tādā gudrā veidā mēs ņemam vērā reformas un fiskālo pielāgojumu centienus, kas jau ir paveikti, Un patiešām mēs uh, novērtējam to, ko ir izdarījusi Spānija un arī Portugāli attiecībā uz struktūrālām reformām un eh, fiskālo pielāgošanos. To vajadzētu pavisam skaidri paust. Protams, es nevaru komentēt komisijas lēmumus pirms šie lēmumi tiek pieņemti. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar komisāru Moskovici pie šī faila. Viņš arī vakar publiski pauda, ka mēs nevaram komentēt lēmumus, pirms tie ir pieņemti. Bet, eh, protams, mēs eh, ļoti augstu vērtējam šo valstu reformas un centienus veikt reformas, tad, kad mēs eh, spriežām par stabilitātes un izaugsmas pakta piemērošanu. Un varbūt šo pirmo jautājumu varētu pavisam īsi atkārtot. Šķiet, ka laika vairs nav daudz. Esmu pārliecināts, ka jums būs iespēja uh, apspriest šo ļoti nozīmīgo um, jautājumu ar komisāru Dombrovski. Uh, Juanes Fernandes tagad. Paldies, priekšādātāji vicepriekšādātāja par to, ka varējāt ierasties. Man ir divi jautājumi attiecībā uz Banku Savienības projektu. Pirmkārt, par backstop mehānismu. kādu konfigurāciju mēs tieši mm, varētu cerēt ieraudzīt. Un jūs, e, kā vicepriekšādātājs, kas ir atbildīgs par Banku Savienību, es gribētu zināt, vai jums ir kādas domas par to, kā tieši izskatīsies šis backstop mehānisms. Otrs jautājums attiecas uz ēdīs, uz um, noguldījumu garantiju schēmu. Es domāju, ka gan parlamentā, gan arī daudzās citās Eiropas institūcijās ir bijušas debates par uh, to, ka vajadzētu strādāt pie tā, lai tiktu attīstīts ēdis. Tātad te ir runa arī par riska samazināšanas mm, pasākumiem, kas ir jāveic paralēli. Bet eh, ko tieši nozīmē paralēli? Tātad paralēli nozīmē to, ka mums ir no vienas puses ēdīs, no otras puses tlak, um, ehm, maksātnespējas direktīva un tā tālāk. Uh, Tātad mēs strādājam pie ēdīs un vienlaicīgi strādājam arī pie citiem pasākumiem, taču mēs pat īsti nezinām, kad sarunas par ēdīs tiks pabeigtas. Ja mums ir šāda kopīga ceļu karte par risku samazināšanu, un ja mēs mēģinām pabeigt Eiropas noguldījumu garantiju schēmu, tad mums noteikti ir jāmēģina sadarboties, mums ir vajadzīga kopēja darba kārtība ja mēs vēlamies papildināt ēdīs ar citiem pasākumiem. Ko tieši jūs domājāt, sakot, ka ir jāstrādā paralēli? Un beigās um, to, ko teica priekšsēdētājs Gvaltjērī attiecībā uz šīs uzklausīšanas mērķiem. Protams, pastāv diezgan liela nenoteiktība Eirozonā pašlaiku, vai jūs domājat, ka mēs varētu šeit piemērot uh, stabilitātes un izaugsmas pakta uh, elastīgumu tā vietā, lai piemērotu sankcijas. Ir vairākas valdības, piemēram, arī tādas kā Spānijā, kas ir ieviesušas reformas, un tas nozīmē, ka mums vajadzētu būt piesardzīgiem. Galu galā šeit mēs runājam par Eirozonas nākotni, par Eiropas Savienības ticamību. Mums ir jāizmanto visa iespējamā elastība, pirms tiek pieņemti agresīvi pasākumi. Vispirms par uh, common backstop darbu. Un pozitīvā ziņa ir tāda, ka ministri piekrita strādāt pie backstop. Tas nozīmē, ka mēs uzsāksim tehnisko darbu pavisam drīz. Par to, cik ātri tas notiks un uh, kādā virzībā e, šis darbs ies. Kā komisija mēs mēģināsim atvieglot šo vienošanos. Mēs labprāt izskatīsim dažādus variantus, kā risināt common backstop jautājumu. Tātad ir jānodrošina, lai tas viss tiktu izdarīts paredzētajā laikā. Tagad par otro jautājumu par ēdis un uh, ko mēs īsti domājam ar riska samazināšanas, riska dalīšanas pasākumiem un to, ka tie būtu jāveic paralēli. Par šo darbu mēs paziņojām komisijas priekšlikumā, tad, kad mēs gatavojām likumdošanas priekšlikumu par ēdis. Mēs teicām, ka mēs turpināsim arī darbu pie mūsu um, darbu pie risku samazināšanas. Ja mēs paskatāmies uz likumdošanas priekšlikumu par ēdis, tad uh, tam nav nekādu priekšnosacījumu, tātad tas nav atkarīgs no kaut kādiem pasākumiem. Tas jau ir nodots koplikuma devējiem un tiek apspriests uh, koplikuma devēju vidū. Protams, mēs zinām, ka dažādās valstīs ir arī um, atšķirīgas vēlmes, un to var arī redzēt Eiropas parlamentā. Viedokļi ir dažādi. Daži saka, ka mums vispirms ir jātiek galā ar uh, risku samazināšanu, tā skaitā arī suverēnie riski, un tikai pēc tam mēs varam ieviest EDIS. Citi saka, ka EDIS mums vajag jau tagad, un risku samazināšanu var pagaidīt. Tas nozīmē, ka mums ir jāroda līdzsvarota pieeja. Te ir jautājums par risku sadalīšanu un risku samazināšanu, un tas ir viens no pretrunīgākajiem jautājumiem. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka um, mēs varam virzīties uz priekšu. Un eh, tāpat arī es domāju, ka darba dokumenta projektā ir izgaismoti veidi, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Par stabilitātes un izaugsmas paksta piemērošanu un tā elastīgumu. Kā jūs zināt, Eiropas eh, komisijas viena no pirmajām iniciatīvām, kas parādījās jau 2015. gada janvārī, bija uh, paziņojums par elastīgumu izmantošanu mm, stabilitātes un izaugsmas paktā. Es jau sniedzu atbildi iepriekšējiem kolēģim. Mēs patiešām paskatīsimies, kādi faktori šeit pastāv, un kopā ar komisāru Moskavīcī mēģināsim rast līdzsvarot risinājumu. Paldies! Krišjāns Kariņš. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Uh, priekšsēdētāja vietnieka Dombrovski runāšu šorīt angļu valodā. Mēs zinām, ka jums jau ir liela darba pieredze, esat bijis uh, Latvijas uh, premjerministrs krīzes laikā, kad eh, samazinājās IKP par vairāk nekā 20%, jūs ātra, eh, ātri veicāt dziļas reformas un eh, pēc gada atkal atsākās izaugsme un Latvija pievienojās eirozonai Es ceru, ka jūsu krīzes pārvarēšanas prasme šajā situācijā nebūs nepieciešams tādā mērā, kā tas bija, kā tas bija nepieciešams Latvijā pirms vairākiem gadiem. Uh, uh, šorīt jau par to ir runāts. Uh, Brexit rada satricinājumus tirgos, uh, kad tiek iedarbināts 50. pāns, tad ir divu gadu periods sarunveišanai, bet mēs vēl nezinām, kad šīs pāns tiks iedarbināts. Runājot par, um, domājot par mūsu vēlētājiem, cilvēki vēlas, lai viņiem būtu darbs, lai viņiem būtu stabila alga, lai viņi varētu atmaksāt hipotekāros kredītus, lai varētu nodrošināt investīcijas ņemot vērā uh, pašreizējo situāciju, neskaidrību, nestabilitāti. Kā Eiropas sektors uh, noturēsies? Vai jūs saskatāt kādus uh, tulūtējus riskus, nestabilitāti, un vai kaut kas mums, kā likumdevējiem, būtu tūlīt jādara, lai šo situāciju risinātu? Tāds ir mans jautājums. Paldies par tirgus eh, riskiem pēc Britu referenduma. Mēs konstatējām eh, strauju reakciju no tirgiem, eh, biržās bija konstatēts strauji kritums, tika pārdoti aktīvi, kas tika uzskatīti par riskantākiem, piemēram, akcijas. Uh, vai arī aktīvi, kas saistīti ar apvienoto karalisti. Un pēc referendumu šis kritums būtībā nodzēsta ieguvumus, kas bija gūti iepriekšējā nedēļa. Uh, Eh, tas pats ietekmēja mm, valsts obligāciju tirgu, tika eh, tāpat pieauga eh, zelta cena un kritās um, preču cenas un arī eirozonā bija satricinājumi. Tagad situācija ir zināmā mērā stabilizējusies un ir arī uh, tirgu uh, šie radušies zaudējumi daļēji atgūti. Arī centrālās bankas ECB, uh, Anglijas banka bija labi sagatavojušās un uh, bija gatavas veikt atbilst pasākums, ja tādi būtu nepieciešami, un tas viss arī palīdzēja uh, stabilizēt situāciju. Bet kopumā situācija joprojām ir mm, neskaidra, nenoteikta, un mums ir jāseko e, situācijas attīstībai, jābūt gataviem reaģēt, ja tas būs nepieciešams. Paldies! Paldies! Jākops von Vaidsekers, paldies priekšsēdētē. Dombrovska kungs. Uh, prieks uh, jūs uh, sveikt mūsu komitejā. Un man bija prieks dzirdēt, ka esat uh, paredzējis risināt šo problēmu pārāk liels, lai ļautu uh, ciest neveiksmi, un esat uh, paredzējis atgriezties pie BSA priekšlikumu. Bet uh, jautājums par horizontālo darba grupu jūsu atbildēs um, rakstiski jau uh, norādījāt, ka uh, ir uh, komisārs Hils jau veidojis šo darbu grupu par Findek un par uh, uh, horizontālā reģistra uh, tehnoloģiju. Vai jūs uh, esat paredzējis sekot šīm rekomendācijām? Uh, Nākamais jautājums. Ar Brexitu man ir tādas bažas, mēs piedzīvosim atkal jaunu konkurenci nodokļu jomā, kas nāks par sliktu vienkāršiem pilsoņiem ja Brexit skar Londonas Cityju, tagad jau jūtams spiediens uz valdību un tāpat arī citos finanšu centros Parīze, uh, Frankfurte, Luksemburgā jau ir izskanējuši paziņojumi par nodokļu atvieglojumiem. Kā esat paredzējis uh, darīt, lai um, nepieļautu šādu konkurenci virzībā uz leju starp dažādiem finanšu centriem? Paldies pirmkārt par uh, sadalītā reģistra tehnoloģijām un blokķēdēm. Jā, šī ir ļoti interesanta jauna tehnoloģija, kam ir uh, ievērojams potenciāls. Kā jūs zinat, šobrīd mēs uh, īstenojam tādu piesardzīgu, relatīvu regulatīvo pieju, jo ir e, šai tehnoloģija jāļauj attīstīties un jāparā, jāspēj parādīt savus potenciāls. Bet ir daži aspekti, e, kam mēs jau pievēršamies, piemēram, e, runājot par virtuālajām valūtām, tā arī ir jauna interesanta tendence, bet mums ir jā. Ja, Uh, analizē šo virtuālo valūtu potenciālie riski arī saistībā ar uh, cīņu pret terorismu finansēšanu. Mēs to izvērtējam un ierosinām uh, atļaut kompetentām iestādēm īstenot kontroli par šīm uh, Eh, transakcijām un iegūt nepieciešamības gadījumā arī datus. Jo šī tehnoloģija ļauj izsekot katram darījumam, katrai transakcijai. Bet ir nepieciešama infrastruktūra, lai to visu varētu izvērtēt. Tālāk es tiešām savās eh, rakstiskajās atbildēs norādīju, ka veidojam komisijā iekšējo darba grupu par fintech lai uh, izvērtētu iespēju veidot arī horizontālo darba grupu, ko jūs uh, pieminējāt. Tā ir jauna tehnoloģija un mums ir jāizvērtē dažādi tās aspekti. Un uh, tā neaprobežojas tikai ar finanšu jomu, bet arī uh, varētu skart uh, komunikāciju jomu un tā tālākam. Mēs uh, esam gatavi pievērsties šim jautājumam. Tālāk. Otrs jautājums par nodokļu konkurenci. Un uh, iespējamām problēmām, kas varētu uh, rasties uh, saistībā ar to. Jā, mums uh, šī situācija jāuztver ļoti nopietni, jo, ja mēs palūkojamies par to, kā, kāda ir mūsu pieeja uh, nodokļu jomai, piemēram, OEC darbs pie uh, pēļņas uh, pārvietošanas bez, bāzes erozijas, jā, šeit ir uh, potenciāls problēmas. Un tagad, uh, protams, šis jautājums pirmkārt ietilpst komisāru Moskovīčī um, kompetencē, bet mēs cenšamies īstenot tādu pieju, ka peļņa tiek aplikta ar nodokļiem tajā vietā, kur ekonomiskā uh, darbība uh, norisinās un ka nevar šo peļņu pārvietot vienkārši uz citu vietu, uh, lai samazinātu nodokļus. Un um, mēs uh, risinām šo jautājumu ņemot vērā arī principu par uh, dubultās nodokļa aplikšanas novēršanu. Un mēs pārējām pie a, reālās a, nodokļu uzlikšanas a, pieejas. Un a, jā, arī a, par to, kā nodokļus iekasēt tad, ja citā valstī a, šie nodokļi nav samaksāti. un uh, runājot par uh, nepamatotu priekšrocību piešķiršanu noteiktiem uzņēmumiem, to var uzskatīt par um, nepamatotu valsts atbalstu. Un uh, mums ir jāseko šai situācijai, jārisina tā, un mums jau ir virkne iniciatīvu. Tāpat ir jānorāda, ka no Eiropas Savienības viedokļa uh, nodokļi ir sarežģīta joma, jo visi lēmumi padomē jāpieņem vienbalsīgi, un nevienmēr ir viegli panākt šādu vienbalsīgu atbalstu. Bet ņemot vērā šos ierobežojumus, mēs tomēr esam gatavi strādāt un nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Paldies tagad Ester Delange. Paldies priekšsēdētāji. Mēs tuvojamies eh, šīs viedokļa apmaiņas noslēgumam. Nu, es nejautāšu par Edis, eh, to jau vairāk runātāji ir pieminējuši, bet es vispirms vēlos pateikties priekšstādātāju vietnieku kungām par to, ka viņš bija gatavs pie mums eh, ierasties arī tik agrā rīta stundā un ar mums diskutēt. Eh, tika uzdot arī jautājumi par Brexit balsojumu, eh, kas eh, ietekmē arī ekonomiku, kas ir mūsu komitejas kompetence. bet bija arī jautājumi, kas neatiecās vispār uz uh, ekonomikas jautājumiem. Tādus varētu uzdot arī uh, parlamentu prezidentam vai Eiropas komisijas priekšsēdētājiem attiecībā, piemēram, uz 50. pantu. Tas vispār neietilpst mūsu uh, pilnvaru jomā. Viens no uh, Brexit uh, balsojuma rezultātiem varētu būt, ka ja Briti izstāsies, tad Eirozonu varētu uztvērt jau gandrīz tad kā par Eiropas Savienību, un tas ir zināms risks, jo ir valstis arī, kas nav Eirozonā un kam vajadzētu pievienoties Eirozonai. Kā mēs panāksim to, lai netiktu, eh, teiksim, pārāk nodalīti tie, kas jau ir šajā um, ekonomiskā monetārā savienībā un, un tiem, kas, kas uh, vēl nav pievienojušies un kā jūs esat paredzējis strādāt pie šiem jautājumiem uh, tuvāko gadu laikā. Paldies par jautājumu attiecībā uz eirozonu valstīm, kas tajā ietilpst un kas tajā neietilpst. Mums ir um, uzsākts darbs vairākos virzienos. Mēs nostiprinām ekonomikas un monetāro savienību, to mēs turpināsim īstenot pēc piecu prezidentu ziņojuma. Mēs uh, strādājām pie uh, pirmā posma, un tagad jau sagatavojam otro posmu sakarā šo ziņojumu, veidojam ekspertu grupu. Un šajā darbā mēs vienmēr esam akcentējuši to, ka visas iniciatīvas būs atklātas, atvērtas Eh, valstīm, kuras nav eirozonā. Un, ja iespējams, mēs veidosim iniciatīvas tā, lai tām varētu pievienoties arī valstis, kas neietilpst eirozonā. Viss, kas attiecās uz Eiropas Savienības iekšējo tirgu, ir jālēma Eiropas Savienības līmenī. Protams, eh, Eiropas eh, ekonomiskās monetārās savienības stiprināšana nevar notiekt uz iekšējā tirgus vienotības rēķina. Un darbs mums ir šai jomā jāturpina. Jā, mēs apspriežam banku savienību. Tad uh, fakts ir tāds, ka uh, Eh, Banku savienībā ietilpst eirozonas valstis, bet var pievienoties arī valstis, kuras nav eirozonā, bet to vēlas darīt. Un eh, strādājot pie tiesību aktiem, mums šī iespēja ir jāpatur atvērta. Mums ir jābūt pēc iespējas eh, integrējošiem, saglabājot Eiropas Savienības vienotību. Paldies! Paldies! Eh, manuprāt, mums ir eh, bijusi ļoti interesantā un eh, auglīga uzklausīšana. Vēlos jums pateikties par to, ka bijāt atnācis uz mūsu komitejas sēdi. Ceru, ka visi kolēģi ir apmierināti ar rezultātu. Un tagad mums notiks uh, īsā uh, koordinātora sanāksme, lai varētu izvērtēt notikušo viedokļu apmaiņu. Liels paldies, uh, Dombrovska kungs! Paldies! Un uh, esmu gatavs ar jums sadarboties pie visiem svarīgiem jautājumiem, par ko mēs uh, šodien diskutējām. Paldies!